Tagad eh, priekšādētāja paziņojumi. Es vēlētos eh, deputātus informēt par sekojošo. 2019. gada 10. jūlijas sanāksmē pētī komitejas koordinatori apstiprināja darba kārtību 4. un 5. septembra sanāksmēm, tātad eh, paš, pašreizējām sanāksmēm. Tāpat arī tika pieņemts lēmums, ka pētī komiteja organizēs uzklausīšanu par fakta un tajā piedalīsies lūguma rakstiesniedzēji, dalība valstis, kā arī viens pārstāvis no ASV. Un šo uzklausīšanu organizēsim kopā ar LIBE un EIKON komitejām, ja šīs komitejas vēlēsies piedalīties. Tāpat arī tika noteikts, ka ikgadējais ziņojums par Eiropas tiesības sargu par 2018. gadu mm, rakstījis eh, Tautas partijas grupa, un proti par to atbildīgs būs Pēters Jārs. Tāpat arī tika pieņemts lēmums izveidot lūgumrakstu tīklu Peti Network. Un tāpat arī tika aicināts, lai visas iesaistītās komitejas nozīmētu vienu deputātu, kas darboto šajā tīklā, un vēlams, lai šis deputāts nebūtu Peti loceklis. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Piektais punkts Un šeit ir paredzēta Eiropas komisijas prezentācija par savu sadarbību ar lūgumrakstu komitejām. Kā jūs zināt, Eiropas komisija ir lūgumrakstu komitejas mm, dabīgais partneris, izskatot lūgumrakstus, un tā ir atbildīgā institūcija par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu. Sirsnīgi sveicu mūsu vidū Enrico Forti, kas ir starp iestāžu attiecību ģenerāldirektorāta vadītājs no komisijas ģenerālsekretariāta. Lūdzu, jums dod vārdu tagad uz desmit minūtēm. Paldies! Paldies, priekšādātājs kundze, godāmie deputāti! Vispirms es vēlētos jūs sveikt par to, ka esat ievēlēta par šīs komitejas priekšādātāju. Šī ir pirmā reize, kad komisijai ir iespēja tikties ar jauno pētīju komiteju. Mums komisijā, jo īpaši ģenerālsekretariātā, lūgmarakstu komitejas darbs ir ļoti nozīmīgs. Šī komiteja aizsargā un veicina pilsoņu tiesības Eiros, Eiropas Savienībā. Tas tiek darīts tiešā veidā, sazinoties ar starp pilsoņiem un parlamentu. Kopumā mums ir bijusi ļoti laba sadarbība ar jūsu komiteju, jo īpaši iepriekšējā sasaukumā. Mums politiskā līmenī ir bijuši dažādi struktūrālie dialogi ar priekšādātāju un pirmo vicepriekšādātāju, un tāpat arī tīri organizatoriskā ziņā mēs esam ļoti labi sadarbojušies ar jūsu komandu. Vēlējos uzsvērt, ka mēs vēlamies turpināt šo labo sadarbību Vēlos eh, norādīt arī, ka mēs eh, gribam dot savu ieguldījumu pilsoņu jautājumu risināšanā. Mums eh, tas palīdz atrast konkrētus piemērus, kur Eiropas Savienības tiesību akti netiek pareizi īstenoti. Mēs komisijā uzskatām, ka šis ir ļoti svarīgs papildu elements, un dažkārt tas kļūst arī par stimulu tādu um, gadījumu atklāšanai, kur Eiropas Savienības tiesības ir piemērotas nepareizi. Tāpēc pirmais, ko es vēlētos teikt, ir tas, ka mēs vēlamies turpināt labo sadarbību. Es jau pieminēju agrāk, ka uh, šai sadarbībai ir tādi kā trīs līmeņi. Pirmais līmenis ir politiskais līmenis, tas ir strukturētais dialogs ar vicepriekšādātāju un priekšādātāju šajā um, komitejā, un tāpat arī ceru, ka pavisam drīz komisijā būs jauns sastāvs. Tāpat arī e, mums ir ikdienas darbs, kur mani darbinieki sadarbojas ar jūsu darbiniekiem. Uh, Tāpat arī jūs pieminējāt lūgumrakstu komitejas ikgadējo ziņojumu. Es gribētu aicināt varbūt vismaz reizi gadā, varbūt pat biežāk, mēs varētu norganizēt tādas interaktīvākas diskusijas par šo ziņojumu. Es pats esmu apņēmies šādā veidā rīkoties. Protams, ka sadarbība ir bijusi laba, bet ir arī vairākas lietas, ko mēs varētu uzlabot. Uh, Tieši tāpēc šī sadarbība mums ir tik svarīga. Es gribētu šeit pieminēt vairākus punktus. Neiešu cauri pilnīgi visiem jautājumiem. Jūs un lielākā daļa deputātu noteikti jau esat iepazinušies ar uh, šī ziņām saturu. Pirmais, ko vēlēju, par ko es vēlējos runāt, ir termiņi. Parasti mums ir atvēlēti trīs mēneši, lai mēs varētu atbildēt uz lūgumrakstu. Protams, ka interneta laikmetā trīs mēneši ir gandrīz kā desmitgade. Dažkārt šis termiņš ir patiešām nepamatots, tāpēc, ka lūgumraksts ir steidzams un uh, pilsonim interesējošais jautājums ir jāatrisina ātri, bet dažos gadījumos tomēr tas ir pamatoti. Galu galā mēs vēlamies sniegt uh, labas un pamatotas atbildes pilsoņiem, un ja lūgumraksts attiecas uz kādu sarežģītu jautājumu, kur eh, saduras eh, Eiropas Savienības dalībvalsts un reģionu kompetence, tad eh, mums ir jāatvēl tam vairāk laika, lai mēs šo lietu varētu izpētīt pamatīgāk. Tāpat arī vēlos norādīt, ka komisija nesniedz atbildes uz lūgumrakstiem administratīvā līmenī. E, mēs uz lūgumrakstiem atbildām koleģiālā veidā. Komisijas e, piemērotā procedūra ir koleģiāla rakstveida procedūra, kas, protams, aizņem laiku. Jā, iespējams, mēs varētu kaut kādā veidā mm, mēģināt atrast ātrākus ceļus. Šeit es Domāju, piemēram, par to, ka dažkārt mēs eh, logomrakstus saņemam konkrētā valodā, mums ir jāatvēl laiks tulkojumiem. Varbūt mēs varētu šeit eh, tulkošanā atrast eh, praktiskākus, pragmātiskākus risinājumus, lai atvēlētu vai lai, lai atrastu šeit ātrākus risinājumus. Tāpat arī mums ir jāsaprot, ka IT sistēmas nav pilnībā attīstītas. Atzīšu, ka mums pašiem vēl visi IT rīki nav pietiekami labi sagatavoti. Mēs mēģinām pašlaik to visu vienkāršot un automatizēt procesus. To visu, protams, mēs varētu apspriest arī ar jūsu darbiniekiem tuvāko mēnešu un gadu laikā. Tātad. Tad šī administratīvā puse ir kaut kas tāds, ko mums noteikti būtu jāuzlabo. Gribēju runāt arī par kādu citu punktu, un proti saikne starp um, lūgumrakstiem un pārkāpumiem. Tad uh, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Ideālā variantā, protams, mēs varētu izveidot sistēmu, kur mēs varētu katram lūgumrakstam mm, pielikt klāt konkrētus pārkāpumu gadījumus, un pie tā mums noteikti vajadzētu strādāt. Ar lūgumrakstiem Eiropas parlaments var komisiju informēt par trūkumiem Eiropas Savienības tiesību piemērošanā. Protams, ka mēs reaģējam uz katru lūgumrakstu, taču ne visi lūgumrakstī noved pie uh, izmeklēšanas par Eiropas Savienības tiesību pārkāpumiem. Dažos gadījumos lūgumraksti ir ārpus Eiropas Savienības kompetences. Dažkārt lūgumrakstos aprakstītā situācija jau tiek izmeklēta komisijā, ņemot vairāk ir uzsākta kādā pilota vai iepriekš ierosināta pārkāpuma procedūra. Uh, Un tagad būs piemēri par gadījumiem, kad lūgumraksts attiecas uz Eiropas Savienības tiesību pārkāpumiem. Lielākajā daļā gadījumu attiecīgie temāti ir vide, iekšējais tirgus, veselība, enerģētika, transports un finanšu pakalpojumi. Ja runa par vīdi, tad, piemēram, mums ir bijuši apmēram 200 lūgumraksti 2018. gadā, Uz šiem lūgumrakstiem esam atbildējuši, un dažkārt uz vienu lūgumrakstu ir sniegtas pat vairākas atbildes. No šī lūgumrakstu skaita mēs varam konstatēt, ka apmēram 40% jau tiek skatīti kādā citā izmeklēšanā par tēmatu, par ko uh, lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis savu jautājumu. Tā te varētu būt runa par atkritumu noglabāšanu, par uh, gaisa vai ūdens piesārņošanu. Šajos gadījumos, ja ir runa par lūgumrakstiem, kas attiecas uz lietām, par kurām jau tiek veikta izmeklēšana, es domāju, ka mēs varētu uzlabot komunikāciju. Uh, mēs varētu nodrošināt labāku cauradzamību informēšanā. Pētī komitejā esmu redzējis, ka dažkārt šī komunikācija varētu tikt uzlabota. Tātad, ja runa par pārkāpumu procedūrām, mēs varētu daudz labāk izvērtēt, vai šīs lūgumraksts attiecas uz jaunu jautājumu vai arī uh, uz kādu jautājumu, kas jau tiek risināts. Citos gadījumos mēs varētu identificēt eh, gadījumus, piemēram, kur pārkāpuma procedūra vēl nav ierosināta. Tad eh, mēs varētu noteikt, vai pastāv pamats pārkāpuma procedūras ierosināšanai. Dažkārt jautājums ir iesniegts par eh, lietām, kas ir ārpus Eiropas Savienības kompetences. Šeit mēs varētu ieguldīt vairāk darba, lai mēģinātu informēt eh, lūgumrakstiesniedzējus. Tā kā jūsu komiteja darbojas arī ar tiesību sargu, mēs kopā ar tiesību sargu esam izveidojuši sistēmu, kur pirms eh, oficiālas izmeklēšanas sākšanas komisija norganizē administratīvu tikšanos ar tiesības sarga dienestiem, lai izvērtētu, vai izmeklēšana ir uzsākta balstoties uz pareizajiem pamatiem. Mēs nepieņemam nekādus lēmumus, mēs iesniedzam e, faktu informāciju tiesības sarga dienestiem, un tad tiesības sargs izlemj, vai šādu izmeklēšanu ir pamats sākt. Domāju, ka šajā jomā mēs noteikti varētu daudz ko uzlabot. Mēs varētu dažos gadījumos Jā, dažos gadījumos es esmu arī pamanījis, ka eh, komisijas loma ir ļoti izšķiroša, lai palīdzētu lūgumrakstu iesniedzējiem. Piemēram, ja mums ir kāds lūgumraksts, kas ir ārpus Eiropas Savienības kompetences, tad, protams, mūsu pienākums ir palīdzēt lūgumrakstu iesniedzējiem, lai tas varētu sazināties ar pareizajām eh, dalību valstu iestādēm. Šie bija divi punkti, par kuriem es vēlējos runāt eh, visvairāk. Protams, ir arī daži citi. Jūs eh, runājāt par eh, tā saucamajiem guļošajiem vai atvērtajiem lūgumrakstiem. Ir daudz lūgumrakstu, kas vēl nav atrisināti, un, protams, šeit varbūt mēs varētu kaut ko darīt. Priekšsēdētāji, tas būtu tāds īsts kopsavilkums par to, ko vēlējos teikt jums un jūsu komitejai. Tātad mēģināt saīsināt atbildes laiku no komisijas, labāk uh, nodrošināt komunikāciju par pārkāpumu procedūrām, mēģināt atrisināt uh, neizskatīto lūgumu rakstu problēmu Nu, tas būtu pats svarīgākais no manas puses. Paldies, eh, Fortikungs, liels paldies par eh, ļoti skaidriem eh, paskaidrojumiem. Es priecājos par to, ka mēs varēsim turpināt strādāt kopā pie termiņu uzlabošanas. Vai kāds deputāts vēlas izteikties? Jā, lūdzu, Aukenas kundze. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī komisijai par saviem skaidrojumiem. Protams, mēs eh, ar prieku eh, dzirdam, ka mēs mēģināsim pātrināt lūgumrakstu izskatīšanu. Tad, kad es saku cilvēkiem, ka viņi drīkst vērsties pie mums, es to daru tāpēc, lai veicinātu caurdzmību un izpratni. Uzskatu, ka tas nāk par labu arī komisijai, tas eh, nodrošina lielāku caurdzmību komisijā. Es ceru, ka jūs to arī novērtējat. Un tad man ir tādas vispārējas sūdzības. Uzskatu, ka komisijai ir jābūt līgumu sardzēji, komisijai ir jānodrošina, lai mūsu likumi tiktu pildīti. Un šeit jūs, diemžēl, nesat piepildījuši mūsu cerības. Ja jūs varbūt šeit mēģinat rast labākus risinājumus, bet eh, tie ir tikai skaisti vārdi, un eh, dažkārt man tas rada liela vilšanās sajūtu, jūs neustverat mūsu likumus nopietni. Šeit komitejā mēs bieži vien saņemam sūdzības par dabu, par vides direktīvām, un ir divas eh, direktīvas par vidi, kas tika skatītas arī vīdes komitejā, un vīdes komiteja ļoti strikti prasīja komisijai, lai šīs direktīvas tiktu piemērotas. Problēma ir tāda, ka šīs direktīvas ir labas, bet tās netiek pietiekami labi piemērotas, un tas ir jūsu darbs. Šeit jums būtu jābūt daudz aktīvākiem. Es ceru, ka nākamā komisija to sapratīs Tas ir ļoti būtiski Eiropas Savienībai un mūsu tiesību aktu ticamībai. Galu galā, ja mēs pieņemam likumu, tad šis likums ir arī jāpilda no dalībvalstu puses. Protams, mēs negribam saņemt tik daudz lūgumrakstu par likumu nepildīšanu, un tā nebūtu, ja komisija rīkotos eh, daudz ātrāk pirms tiek iesniegti šādi logumraksti. Mums ir pārāk daudz eh, postmortem gadījumu. Mēs saņemam šīs lietas, kad jau ir par vēlu. Tas būtu galvenais, ko es vēlētos teikt, un tā ir arī uh, mana prasība jums. Jums nevajadzētu iet caur lūgumrakstu komiteju, jums pašiem vajadzētu strādāt. Paldies, Alkins kundze, tagad eh, Jāra kungs. Paldies! Lielas paldies arī komisijai. Diezgan reti ir, ka komisija sāk savu runu uh, um, nerunājot par to, kas viss iet labi, un sāk savu runu ar to, norādot, ko mēs varētu uzlabot. Es ceru, ka tas būs arī pamats labai sadarbībai. Jūs pieminējāt šo trīs mēnešu termiņu. Es arī esmu šeit sev pierakstījis, ka varbūt mēs varētu vienoties. Jā, trīs mēneši iespējams dažkārt ir nepietiekami, un tad var pieprasīt termiņa pagarinājumu. Dažkārt savukārt atbilde ir vajadzīga steidzamāk. Uzskatu, ka mums šīs atbildes no komisijas ir ļoti svarīgas. Pieeši pie cita mikrofona. Tātad mums ir vajadzīgas atbildes no komisijas, lai mēs varētu eh, tikt galā ar šiem lūgumrakstiem atbilstošā veidā. Jā, pirmajā rindā šodien kaut kas ir ar mikrofoniem. Visos ir kaut kādas blakus skaņas. Man vēl būtu jums divi jautājumi. Mūs uztrauc, protams, līguma pārkāpuma procedūras šeit. Mēs varbūt neesam tādi eh, tiešie sarunu partneri. Bieži vien, tad, kad mēs eh, saņemam lūgumrakstu, kur ir runa, teiksim, par celtniecības pasākumiem plānošanas stadijā, tur komisijas atbildē bieži vien ir teikts, ka plānošanas stadijā eh, komisija nevar nekādā veidā koriģēt dalību valstu rīcību. Varbūt eh, tā ir taisnība, bet tad, kad kaut kas ir uzbūvēts, ir ļoti grūti to atkal atbūvēt atpakaļ. Mums eh, vajadzētu mēģināt eh, iejaukties jau plānošanas stadijā, un tad eh, šīs lietas būtu daudz vienkāršāk atrisināt. Otrais jautājums, tas ir varbūt vairāk saistīts ar mums. Mums vajadzētu būt godīgākiem un pateikt, kur ir mūsu atbildība un kur mūsu atbildības nav. Tad, tad bieži vien deputāti saņem tādas, eh, tādus lūgumrakstus, kas patiešām uh, ir ļoti, ļoti sarežģīti un uh, sāpina deputātu sirdis, bet mums ir jāsaprot, vai tiešām šajā lūgumrakstā mēs esam kompetenti vai nē. Un ja mēs, uh, ja tas nav mūsu kompetencē, tad mēs varbūt varētu norādīt lūgumrakstiesniedzējumu, kur viņš varētu vērsties. Uh, Jā, es priecājos par to, ka jūs norādījāt, kur mēs varētu uzlabot mūsu kopīgo darbu, un es ceru, ka uz to mēs varētu arī savu sadarbību balstīt. Paldies! Nākamā runātāja. Liels paldies! Liels paldies par jūsu prezentāciju! Liels paldies par to, ko ka pastāstījāt, ko mēs varētu uzlabot mūsu attiecībās. Jā, protams, nākamajos gados noteikti mūsu komiteja ļoti kritizēs eh, attiecībās to, ko komisija ir pateikusi konkrētā logumrakstā, bet es gribētu sākt ar labākajiem piemēriem no pēdējiem pieciem gadiem, kur mēs esam novērojuši patiešām labu sadarbību starp uh, dažādiem komisijas ģenerāldirektorātiem un lūgumrakstu komiteju, lai panāktu atrisinājumu. Šeit pilnībā piekrītu Margaretas komentāriem attiecībā uz to, ka mums parlamentā ir vajadzīgi tādi spēcīgi, skaidri um, apstiprinājumi no komisijas puses. Komisijai patiešām ir jābūt līgumu sardzēji un tai ir jāmēģina nodrošināt, lai tiesību akti tiktu piemēroti. Pilsoņi bieži vien jūtas vīlušies, tāpēc, ka paiet ārkārtīgi ilgs laiks, līdz komisija nodrošina šo tiesību aktu piemērošanu. Trīs mēneši, kas ir atvēlēti eh, komisijai, lai izskatītu lūgumrakstus, ir jāskata kontekstā. Bieži vien, lai uzsāktu pārkāpumu procedūru, ir vajadzīgi gadi, un tad, kad tiek pieņemti spriedumi pret dalību valstīm, tad šie procesi, kas tiek ierosināti, lai dalībvalstis labotos, bieži vien prasa pat piecus gadus un vairāk, un tad mēs saņemam atkal to pašu lūgumrakstu, kur tiek minēts, ka neskatoties uz to, ka mēs esam cīnījušies 10-15 gadus par šo jautājumu, kur visi piekrīt, ka tas pat tiešām ir pārkāpums, vēl ar vienu nekas nav izdarīts, un um, dalībvalstis neko nav darījušas, lai labotu šo situāciju. Es, eh, protams, saprotu, ka pilsoņiem šķiet, ka Eiropā virzās uz priekšu ļoti lēnu. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai lūgumrakstam pienākot, ehm, lūgumraksta iesniedzējs saņemtu atbildi pēc iespējas ātrāk. Mēs, eh, kā parlamentārieši, saviem vēlētājiem un pilsoņiem varam skaidrot, kāpēc šis process ir garš, bet eh, cilvēki uh, vēlas saņemt sākotnēji atbildi pēc iespējas ātrāk, lai viņi redzētu, ka viņi tiek uzklausīti un viņu jautājums tiek uztverts nopietni. Dažkārt šis trīs mēnešu termiņš patiešām ir eh, frustrējošs, un mēs patiešām vēlamies piemērot šīs steidzamības procedūras, tāpēc, ka uh, mm, mēs gribam palīdzēt mūsu vēlētājiem. Pozitīvā puse šeit es gribētu runāt par dažiem konkrētiem piemēriem. Mums parlamentā ir daudz jaunu deputātu, un es mēģinu cilvēkos raisīt entuziasmu par lūgunrakstu komiteju. Es uzskatu, ka šī ir lieliska komiteja, kurā darboties. Bet, ja es paskatos, uh, piemēram, uz darbiniekiem, kas ir riska grupā Eiropā. Tātad šeit ir runa par nulles stundu līgumiem, par līgumiem ar ļoti riskantiem nosacījumiem. Par to esam runājuši vesels piecus gadus, un pēdējais balsojums Strasbūrā bija tieši par darba ņēmēju tiesību uzlabošanu. Ja mēs paskatāmies uz darbu parlamentā, tad, protams, šo darbu ļoti atbalstīja mm, darba tiesību uh, advokāti no ģenerāla direktorāta komisijā un arī lūgumrakstu komiteja. Otrs jautājums ir bērnu tiesības. Bērnu tiesību darba grupai bija ļoti laba sadarbība ar komisiju. Un, protams, kā Pēters Jārs norādīja, šis jautājums ir ārkārtīgi emocionāls, ārkārtīgi sensitīvs, uh, bet mēs esam uzņēmušies atbildību aizsargāt šos pilsoņus. Mēs gribam būt viņu balss institūcijās. Trešais piemērs savukārt būtu lietas, kur lūgumraksta pieņemamība ir apšaubāma. Mums ir ļoti daudz lūgumrakstu par vēsturiskām lietām, par mm, tiesu spriedumiem, par dalību valstu lietām. Es, piemēram, arī lūgumu rakstu par zaktajiem bērniem Spānijā. Mums eh, bija lūgumu raksts no Madrides, un mums bija ārkārtīgi laba sadarbība ar um, cietušo tiesību sadaļu uh, tieslietu ģenerāla direktorātā. Mums vajadzētu norādīt uz šiem uh, labajiem sadarbības gadījumiem, kur patiešām mums ir izdevies kaut ko panākt. Šeit jaunajiem deputātiem mēs varētu parādīt, ko tieši lūgumrakstu komiteja ir spējīga izdarīt, un tāpat arī mēs varētu parādīt, ka mūsu komiteja īstenībā rāda arī um, rezultātus, kas ir saistīti ar tiesību aktiem. Lūdzu, Fortīkungs, jums tagad dažas minūtes atbildēji. Paldies! Es eh, piefiksēju šeit eh, sev vairākas ziņas, vairākus signālus, un es gribētu pavisam ātri reaģēt uz Kirtons Dārlings teikto. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi eh, parādīt, kur um, kaut kas ir darbojies labi. Iepriekšējā sasaukumā mums bija 700 kolēģi, kuriem bija iespēja viesoties jūsu komitejā, un es, protams, viņus iedrošināšu uh, sadarboties ar jums arvien vairāk. Piekrītu arī attiecībā uz to, ka komisijai ir pienākums nodrošināt ne tikai atbildes uz lūgumrakstiem, bet arī to, lai tiesību akti tiktu piemēroti. Jo tagad esmu konstatējis, ka Lūgumrakstu skaits pēdējo pāris gadu laikā ir sarucis. Īsti nezinu, vai tas ir noticis tāpēc, ka tiesības tiek labāk piemērotas, bet jebkurā gadījumā mēs vēlētos nodot šo informāciju jaunajam um, loceklim komisāru kolēģijā, kas būs atbildīgs par jūsu komiteju. Tagad par Jāra kunga pieminēto jautājumu. Viens no mūsu pienākumiem ir tātad ne tikai atbildēt uz lūgumrakstiem, bet arī palīdzēt tiem lūgumrakstiesniedzējiem, kuri, kuriem vienīgā iespēja, kā nodrošināt savu tiesību ievērošanu, ir vērsties lūgumrakstu komitejā. Un ja šeit lūguma rakstkomiteja nav kompetences, tad mūsu pienākums būtu norādīt, kur tieši šis lūguma rakstiesniedzējs varētu vērsties reģionālā vai nacionālā līmenī. Komisijas dienesti noteikti pie tā strādās un darīs visu, kas ir viņu spēkos. Lielas paldies par uzmanību! Uh, paldies, uh, Ždanokas kundze, gribēju uzstāties, uh, neredzēju, atvainojos Ždanokas kundzei. Nu, varbūt tikai turpinot jautājumu, ko Jārkungs uzdev un arī Judita turpināja. Jūs pieminējāt šīs kompetences ietvaru jautājumus un jautājumu Eiropas Savienību vai nē. Vēsture pētī komitejā rāda, ka ir atšķirības starp pieeju kā mūsu komitejas parlamentārieši redz dažās, dažos jautājumos Eiropas kompetence un savukārt komisija drīzāk to redz kā neatbilstoši kompetencija un daudz, kas atgriežas no komisijas, ir it īpaši par pamattiesībām. Jūs zinat par 51. panta problēmām un Judita arī runāja par nozakto um, bērnu jautājumiem. Jautājums ir, uh, vai mums ar to ir jānodarbojas, bet mēs to darījām. Un šeit arī mans jautājums juridiskajam dienestam, kas tagad uzstāsies, uh, uh, jautājums par jūsu pieešam jautājumam. Jā, paldies, paldies. Un, protams, kā arī turpinam izskatīt nākamo sesto punktu juridiskā dienesta uzstāšanās sadarbībā ar Lūgumrakstu komiteju. Marijas Iglesias kundze uzstāsies, viņa vada likumdošanas jautājumu nodaļu juridiskajā dienestā. Un viņa raksturos sadarbības starp juridisko dienestu un mūsu komiteju. Uh, kuros gadījumos varam vērsties pie juridiskā dienesta. Tāpat arī viņa runās par lūgumu rakstu pieņemšanu, izskatīšanu un darba turpināšanu. Paldies! Jā, paldies, paldies par iespēju šeit iepazīstināt jūs ar mūsu komandu un arī ar darbu, un kā uh, veidosim sadarbību, sākoties jaunajam sasaukumam. Pirms iepazīstināšu jūs ar juridisko dienestu pārsvārdi par mani. Esmu uh, likumdošanas jautājumu nodaļas um, direktore. Šis direktorāts nodarbojas ar visām komitejām, kas uh, ir pievērsušās ES politikas jautājumiem. Mūsu direktorātā atbildīgā nodaļa par a, lūgumrakstiem, ir uh, tieslietu un pilsonisko brīvību uh, vadītājs. Um, vadītājs šeit ir uh, pa labi, un juristi, kas, jurist, kas nodarbosies ar uh, šiem uh, jautājumiem, ir Herha Jukunens, un viņus vieno arī kopīga iezīme. Viņi abi strādāja kā advokāti viņu atbalstošajās valstīs pirms sāka strādāt Eiropas Savienības institūcijās, un man liekas, ka tas ļoti noderīgi šajos gadījumos. Nu, tā tad ir divi iemesli, kas uh, at, uh, ir atzīti un kas ir nozīmīgi. Tātad Eiropas Savienība balstās uz demokrātijas tiesiskumu un cilvēktiesību uh, ievērošanas uh, principiem, it īpaši pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un tas nozīmē, ka visas politikas un visas uh, aktīvās darbības uh, jāveido likumīgā ietvarā, pilnībā respektējot lēmumu pieņemšanas procedūru un līgumus. Un otrs iemesls mūsu uh, aktīvai darbībai ir um, sadarbības uh, un atbildības jautājums. Um, tas nozīmē, ka katra institūcija, es citēju LSD e 13. pantu, katrai institūcijai jādarbojas uh, tās uh, darbības atbildības ietvaros. Uh, ievērojot uh, visus noteikumus un mērķus, kas ir nosprausti. Ma juridiskā dienesta uzdevums ir uh, palīdzēt parlamentam ievērot šos principus un šādā veidā dot uh, pienesumu likumīgai un uh, tiesiskai drošībai, uh, ko rada šī institūcija. Šai izpratnē jums ir uh, īpaša nozīmīga loma. Uh, kā lūgumrakstu komiteja, jo lūgumrakstu iesniegšana ir pamata tiesības, kas ir fiksēts gan LSD, e gan citos dokumentos, un mēs implementējam šos juridiskos noteikumus. Uh, dodot iespējas pilnībā izmantot nosprāstos mērķus un tiesības. Tas atbilst Eiropas Savienības tiesībām un pienākumiem, kā jau minēja, tas ir LST otrais punkts. Juridiskais aspekts jūsu darbē ir praktiski neierobežots. Un vienīgais, kas ir jāievēro, ir, vai lūgumraksts ir pieņemams. Uh, to nosaka kopiena tiesa šeit. Juridiskā dienesta uh, loma ir palīdzēt jums uh, tieši šajā jomā, palīdzēt noteikt, vai lūgumraksts ir pieņemams. Neatkarīgi no tā, vai lūgumraksta priekšmets ir ES kompetencē meklējums vai citādāks. Tātad šis uh, riska faktors, nosakot, ka lūgumraksts ir pieņemams vai arī noraidāms. Es gribu pasvītrot šo punktu, jo ir tāda nostāja, ka likumīgā problēma ir atrisināta brīdī, kad uh, lūgumraksts ir pasludināts par pieņemam, un, bet šis riska faktors turpina pastāvēt gan vienā, gan otrā gadījumā. Un, kā jau es uzsvēru, juridiskā dienesta nozīmīgākā loma ir kritērija nospraukšana, kas ir pieņemams, bet mēs esam pilnībā atvērti, lai palīdzētu ar juridisko padomu. O, un lai arī lemtu, kad lēmums ir pieņemams, kāds būs sekojošais punkts, jo jūs pieņemat lēmumus un tie ir politiski lēmumi un jums ir ļoti plaša rīcības. Uh, kompetence lemjot, ko jūs darīsiet. Un mēs varam palīdzēt šajā jautājumā, tīpaši attiecībā uz sekojošo darbību un Eiropas Savienības tiesību piemērošanu. Administratīvi raugoties, juridiskais dienests ir viens no 13 ģenerāla direktorātiem Eiropas parlamentā, pakļauts ģenerāla sekretāram, un tā galvenais uzdevums ir dot padomus politiskiem aktieriem. Juridiskais dienests nesniedz konsultācijas deputātiem individuāli, bet gan politiskā struktūrā. Mēs strādājam kopā, mēs esam 75 juristi. Mēs pārzinam visas jomas, mums ir visu tautību juristi no visām dalību valstīm. Atlase notiek atbilstoši ļoti augstajiem noteikumiem par ierēģņu pienākumiem un neatkarīgo kompetenci, kas ir jāizpilda Eiropas Savienības ierēģiem. Ir divi veidi, kā jūs varat prasīt juridiskā dienesta atbalstu. Mums ir divu dažādu a, darba a, veidu prakse. Tradicionālais a, ceļš, a, formāls pieprasījums, a, prasot a, formālu atzinumu, to var pieprasīt komitejas a, priekšsādātājai vai arī parlamentu kopumā gadījumā parlamentu priekšsēdētājiem. Un noteikumi šādas konsultācijas sniegšanai tos pieņēma Eiropas parlamenta birojas 2004. gada 20. janvārī, un, manuprāt, sekretariāts būs tik laipns un izsūtīs to visiem komitejas deputātiem. Bet šajā um, Dokumentā jūs redzat, ka individuālie deputāti var prasīt uh, atzinu vai konsultāciju, uh, lūdzot uh, šādu sniegt caur parlamentu priekšstādātāju un arī ir formāli priekšlikumi vai arī neformāli priekšlikumi mūsu juristi ir tas koordinators sēdēs sekretariātām palīdz sagatavot darbu. Uh, Taču attiecībā uz to es gribētu pasvīdrot, ka juridiskais dienests ir dienests. Un tā ir šī pievienotā vērtība, kāda ir mūsu dienestam, proti attiecības ar šiem juristiem. Un dažkārt pastāv arī riski. Ļoti rēti, bet tas arī notiek atzinums vai padoms, kas ir sniegts, to var apstrīdēt galu galā ar kopēju dienesta lēmumu. Tas notiek ļoti reti, bet, nu, ir diezgan grūti sasniegt tādu sabalansētu situāciju. No vienas puses, saglabājot elastīgumu un tajā pašā laikā saglabājot arī augstas raudzes ieteikumu kvalitāti. Tātad mēs neesam arī izpētes departaments. Mums vienkārši nav resursu tam. Vairāk mūsu kolēģi būtu labprāt gatavi šādu darbu veikt, bet tas vienkārši nav iespējams. Tātad mūsu uzdevums ir mēģināt jums palīdzēt atrisināt aktuāls legāls problēmas vai grūtības, bet neveikt akadēmiskus pētījumus. Es lūdzu jūs izpratni šajos jautājumos ļoti bieži mums lūdz atbildēt uz jautājumiem, uz kuriem nevaram sniegt atbildi, jo mums nav tādu resursu. Tas nav jautājums par gribēšanu vai nē, bet nu, vienkārši par to, ka mums ir jākoncentrē mūsu uzmanību uz to, kas ir izdarāms. Un mans vēstījums šodien ir ļoti vienkāršs. Lūdzu, palīdziet mums, lai mēs varētu palīdzēt jums. Paldies! Paldies! <clears throat> Vai kāds no deputātiem vēlas uzdot jautājumus juridiskam dienestam lūdzu? Paldies! Es to turpināšu bulgāru valodā. Eh, runājot par uzņēmējdarbību dalību valstīs un administratīvo slogu, kas pastāv uzņēmējdarbībai, tas ir nacionālās likumdošanas jautājums principā, bet Eiropas likumdošana un, uh, ietver sevī daudzas vādlīnijas, ka jāveicina uh, mazie uzņē, mazā uzņēmēja darbība, ģimenes uzņēmumi, tradicionāli uzņēmumi. Man ir jautājums, kad, e, kādas dalībvalsts e, likumdošana, kā šajā gadījumā Bulgārijas, ar uh, likumu numur 18, piemēram, traucē uzņēmēju darbību izslēdzot eh, mazo degvielas uzpildu stācību eh, darbību vai arī traucējot to. Eh, tātad šajā gadījumā traucējot mazai uzņēmē darbībai lielā biznesa interesēs, vai ir iespējams no Eiropas komisijas saņemt kaut kādu veidu palīdzību. Vēl kāds deputāts? Viena minūte Martīnefes kundzei. Nu, situācija ļoti hipotētiska, bet, eh, protams, jo šis jautājums ir eh, lūgumraksta iesniedzēja eh, vai arī, teiksim, tā Eiropas saimnības kompetences jautājums. Par to var lūgumrakstu iesniegt, bet tas vēl nenozīmē, neprejudicē to, ka eh, lūguma raksta eh, rezultāts varētu būt eh, lūguma raksta iesniedzēja garā, bet lūguma raksts kā tāds būtu pieņemams. Protams. Paldies, Martinesas kundze, paldies par jūsu darbu. Un tad nākamais punkts mūsu darba kārtībā septītais tā būs e, prezentācija e, tematiskā departamenta e, Spānijas un došu vārdu Miguelam Telakungam, tematiskā departamenta C vadītāji, kas specializējas uh, mūsu komisijas padomdošanā lūdzu. Paldies, priekšsēd. Es piecas, mm, piecas minūšu laikā prezentēšu mūsu darbu un e, atļaušu uzdot jautājumus. Kā priekšsēd teica, e, mēs. E, atbalstām parlamentāro komiteju uh, darbu likumdošanas darbā un citādi e, sasniegt savus policiskās iniciatīvas. E, mēs e, e, dodam ekspertīzi tām komitejām, kas strādā juridiski darbu, teiksim tā juridiskā, AFCO, FAM lūgumraksti. Mūsu nodaļa cieši strādā ar referentiem komitejās, politikas padomdevējiem, sekretariāta, lai gādātu, ka komiteja saņemtu eh, kvalitatīvu, neitrālu, kompetentu ekspertīzi Eh, kas atbilst eh, specifiskajām tās vajadzībām. Mūsu politikas analītiķi, eh, kurus jūs iepazīsiet, sēžat man, sēž man blakus, viņi seko pētījumiem, kurus publicē domnīcas, akadēmiķi. Tas nozīmē, ka mēs cenšamies identificēt ātri, kāda veida pētniecība pastāv, kādi ir trūkumi un kādi vēl jauni pētījumi varētu būt noderīgi e, komitejas darbā. E, un tad vai nu mēs paši, mūsu politikas analītiķi, to var sagatavot, vai arī e, meklēt ārēju ekspertīzi. Komitejas galvenais pienākums vai viens no galvenajiem pienākumiem ir uh, Eh, ārējo politikas, pētniec, ārējās politikas pētniecības budžets eh, strādāt. Mums 221 tūkstoši eiro ir, bija 2018. gadā šiem mērķiem paredzēti. Tā ir e, liela nauda, bet man ir jums jāsaka, ka <clears throat> šie pētījumi, kurus mēs jums gatavojam, īpašas salīdzinošās politikas vai likumu pētījumi. E, mm, par to, kas notiek astoņās vai desmit dalībvalstīs, ir diezgan dārgi vai to sagatavošana. Mēs, protams, strādājam ar šo budžetu saskaņā ar vadlīnijām attiecībā uz uh, maksas ekspertīzi, kuru ir, ir apstiprinājis parlaments. Uh, un ievērojot publisko iepirkumu procedūras, kas ir e, e, Eiropas saimnes finanšu regulā ierakstīti, lai e, e nodrošinātu iespējami labāko ekspertīzi uz akademiskās izcilības e, principu pamata un lai gādātu, ka mēs e, saņemtu vislabāko labākās kvalitātes eh, konsultācijas. Nevienmēr tas, protams, izdodas. Mūsu politikas analītiķi cenšas tieši sadarboties ar āriem ekspertiem, lai gādātu, ka jūsu, jums vajadzīgais, eh, eh, vajadzīgā ekspertīze tiktu nodrošināta neatkarīgā, objektīvā un caurspīdīgā veidā, kā jau es sacīju. Mēs kopā ar jums vienojamies par to, kam vajadzētu būt pētījumā, kādam ap, mm, jautājumiem tikt aplūkotiem, kādi eksperti piesaistāmi. Beigās mēs eh, šo darbu vai šo mūsu darbu rezultātu arī prezentējam komitejā. Pētniecība parlamenta mērķiem ir ar savu specifiku. Tas ir diezgan komplekss, mikslis akadēmiskas izcilības, rūpības un, teiksim tā, praktiskā noderīguma aspekts, piemēram, paturot prātā no komitejas darba viedokļa. Mēs gatavojam visdažādākos pētījumus, visdažādākos formātos. E, tie var būt e, tādi kopsavilkumi līdz desmit lapusēm, padziļināts analīzes eh, līdz 36-40 lapusēm un vēl uh, garāki vairāk par 40 lapusēm. Visbiežāk tie ir salīdzinoši pētījumi. Mēs arī gatavojam darbnīcas, lai izpētītu kādu konkrētu politikas jautājumu, kuro, kurās mēs cenšamies eh, uzaicināt vislabākos ekspertus un lūdzam viņus sagatavot īsas Eh, prezentācijas, kas tiktu tad debatētas. Darbnīcas ir alternatīva eh, publiskajām uzklausīšanām, kuras eh, jūs organizējat, kuras komiteja organizē, kur jūs uzaiciniet ekspertus. Atšķirībā no darbnīcām, kur mēs, politikas departaments, jūsu uzdevumā aicinām uzaicinām mūsu prāta vispiemērotākos ekspertus šādu jautājumu izpētēji. Un tikai komitejas var ārjos eksperts uzaicināt. Mēs esam elastīgāki attiecībā uz ekspertīzi, ko mēs paši sagatavojam, piemēram. Ja tie ir ziņojumi jūsu misijām vai delegācijām, to mēs nereti darām, un te arī parādās uh, Eh, gada pētniecības programmas nozīmība. Jūs nesen esat eh, noteikuši tam termiņu, un tā ir svarīga programma, jo tas ļauj mums sagatavot jums e, saulaicīgi pētniecību, pētniecības e, projekts. E, jāņem vērā, ka parasti pētījumi sagatavošana prasa laiku, 2, 3 līdz pat 6, 8 mēnešiem, un tieši tādēļ šī analīzes programma ir ļoti svarīga, tā ļauj labāk apkalpot komitejas vajadzības. Lielākā daļā komiteja mēs uh, uh, apskatām komisijas likumdošanas projektu, e, programmu, lūgumrakstu komiteja. Um, darbs ir ļoti īpašs, mēs raugāmies uz lūgumu rakstu skaitu, kas ir saņemti komitejas eh, kopīgajām interesēm, ja paraugāmies, piemēram, uz pētījumu, ko sagatavojam jums par eh, komiteju, lūgumrakstu komitejas sasniegto pagājušā sasaukumā, mums ir pētījumi par bērnu tiesībām, par vīdi, par E, enerģētiku, par piesārņojumu, kādēļ, jo mēs tur esam saņemuši daudz lūgumu rakstu un jūs vēlaties saņemt ekspertīzi par to, kas notiek šajā jomā. Tagad jūs esat šo termiņu noteikuši, mēs jums sniegsim atbalstu e, šajā procesā un cerams, ka būs e, pētniecības programma līdz oktobra beigām sagatavota. Protams, pētniecības programma nav iekalta klintī Jūs varat uh, lūgt mums sagatavot pētījumu, uh, lai kād jums tas būtu vajadzīgs, un mēs 6 līdz 8 programmu uh, laikā arī aktualizēsim šo programmu, kas mums pastāv, bet tomēr šī programma ir tāds labs sākums mūsu darba plānošanai. Tik tālu mana prezentācija. Ja jums ir jautājumi, es labprāt tos atbildēšu. Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies. Telikungs, vai kādam deputātam ir kas jautājums vai bilstams? Labi, paldies, liels paldies! Nākamais darba kārtības punkts. Tā ir Emīlijas Aurelijas prezentācija, kas ir ombudē. Pār viņas darbu 2018. gadā Eh, katru gadu eh, ombude sagatavo šādu ziņojumu, kur viņi prezentē arī Eiropas parlamentam un šeit lūgumrakstu komitejā. 2016. gada viņas darba pārskats tika mājā eh, sagatavots, bet tagad, ņemot vērā vēlēšanas parlamentu un jauno sasaukumu, tagad tiks prezentēts šīs ziņojums vai prezentēts un mūsu pārstāvis būs Pēters Jārkungs no ETP. Viņš eh, oktobra sanāksmē šo ziņojumu prezentēs mums. Lūdzu, dodu vārdu jums. Eh, mēs vēl pagaidīsim ombudi. Tomēr Es domāju, ka mēs savu darbu veiksim paredzētajā laikā. Esmu pārliecināta. Thank you, Mrs. Relly. We were waiting for you. Paldies, Relīs kundze. Mēs jūs gaidījām. Mums ir jāizskata jūsu jautājums līdz 2012. Tādēļ došu jums desmit minūtes. Jā, paldies! Paldies, priekšsēdus kundze, un labrīt visapkārt, un vēlreiz paldies par aicinājumu šeit uzstāties, ļoti priecājos šeit būt un tikties ar jauniem deputātiem arī. Es e, šorīt prezentēšu jums savu ikgadu ziņojumu par 2019. gadu, atskatoties uz 2018. E, gadu. Mūsu galvenās lietas, kuras esam izskatījuši, mūsu sadarbība ar šo komiteju un parlamentu kopumā. īsumā. Daži no jums ombudu varbūt nepazīst, eh, ombudu ievēl parlaments, tikai parlaments. Padomāju, komisijai to nav ko, eh, nekāda sakara. Un mm, patiesībā kandidāts izvirz individuāli, Es esmu strādājis visās es institūcijās, aģentūrās, iestādēs, ar tām cieši sadarbojies. Mums nav bijis nekad uh, problēmas ar to, jūs strādājat ar es likumdošanas eh, piemērošanu, bet mē, ombude ar sūdzībām par uh, administrācija. Es e, rekomendācijas sagatavoju, es neesmu tieslēs, labā dienā 86, ap, līdz pat 75% mūsu rekomendācija tiek īstenots vienmēr, varbūt labāk, bet um, tas nav slikti. Mūsu uh, pilnvaras. Man ir pilnvaras aplūkot katru reizi dokumentu, kas man vajadzīgs, lai sūdzības iesniedzējiem ap dot pārliecību, ka man ir visas vajadzīgās zināšanas, man ir šāds pilnvars. Neskatoties uz uh, dokumentu konfidencialitāti, es nevaru tos publicēt, bet es varu tos aplūkot, es varu uzaicināt, um, es amatpersonas sniegt liecības, es varu arī izmeklēšanu veikt, pēc pašiniciatīvas, ja es uzskatu, uh, ka to par nepieciešam, uh, pat ja man nav bijusi konkrēta uh, sūdzības var pati to inicijēt. Es ļoti cieši sadarbojos eh, ar šo komiteju, ar parlamentu. Jūs varat redzēt eh, komitejas sarakstu, eh, kurās esmu staisījis 18. gadā, priekšsēžu konferences, komiteja priekšsēžu konferences un Ļoti svarīgas ir arī sūdzības, kuras es saņemu no Eiropas parlamenta deputātiem. Tās var būt ļoti noderīgas, lai uzlabotu administrāciju. Bieži šeit ir spēcīgs publisko interešu elements. 2018. gadā mēs uh, strādājām ar uh, drusku vairāk kā 2000 sūdzībām. Tās bija sūdzības, kas bija mūsu kompetence. Uh, tas ir 17% palielinājums, tas ir ļoti apsveicam cilvēki, jo labāk apzinās mūsu iestādes eh, esamību un ko mēs varam darīt viņu labā. Uh, sūdzības, kas nebija mūsu kompetencija, bija parasti tādas, kur lūgumrakstu komiteja varētu drīzāk būt kompetenta vai arī uh, komisiju, bet mēs cenšamies katram norādīt, kur viņš varētu rast risinājumu savai problēmai, kādas lietas mēs strādājam. Caurspīdīgums, piekļuvējas dokumentiem, tas ir diezgan būtisks jautājums mums, pamatiesības, ja e, pastāv um, šaubas, ka ir uh, pamatiesību pārkāpt cilvēku, pilsoņu iniciatīvas, es finansēts programmas, dažreiz tā var būt problēma, kad ir piesniegts grants, kas nav pienācīgi izmantots, un grupa, ka, um, kas uzskata, ka pret to nav bijusi godprātīga attieksme, viņi var griezties pie mums. Uh, interešu konflikts, eh, mm, mēs aplūkojam arī, sekojam pakalpojumu kultūrai eh, un arī eh, ins institūciju darbinieki var vērsties pie mums, ja viņi uzskata, ka pret viņiem nav bijis godprātīga attieksme. Kas ir mūsu sadarbības partneri? Protams, Eiropas komisija, e, kas ir izpildvaras svarīga institūcija. E, lielākā daļa sūdzība ir pret komisiju, nevis tāpēc, ka tās līdz strādā e, diezgan drīzāk otrādi, bet tāpēc, ka viņiem ir vislielākā saskārsme ar iedzotēm. Un tad ir cits aģentūras parlaments, nevis attiecībā uz savu politisko, bet administratīvo lomu. Un tad vēl mums ir, to varat redzēt arī PowerPoint prezentācijā, um, 2018. gada sūdzību rezultāti, piemēram, attiecībā uz grantu, kas bija piešķirta Horvātu kompānijai, attiecībā uz piekrasti, uh, uh, E, notikme ejams vairāk nekā 700 tūkstoši eiro atgūt no komisijas puses, bet, kad mēs apskatījāmies, e, tad par vairāk kā 300 tūkstoši eiro šī summa tika samazināta. Eiropas medicīnas aģentūra, mums bija daudz saikņi ar viņiem pēdējo gadu gaitā. E, Parast attiecībā uz jautājumiem, kā tiek zāles pārbaudītas, bija diezgan veiksmīgs stāsts attiecībā uz uzņēmumu, kas gribēja eh, aktuālu informāciju saņemt par medikamentu, eh, citi piemēri eh, par rezultātiem sūdzībām 2018. gadā Eiropas Universitāšu asociācija, piemēram, tur bija pozitīvs rezultāts, komisija samaksāja diezgan lielu summu, kas bija tikusi apstrīdēta, cits gadījums. jums ko lielākā daļa no jums, varbūt pat arī jaunie deputāti, ir par to dzirdējuši. Tas bija par agrākā Eiropas ģenerālsekretāra iecelšanu komisijas amatā. E, par to bija vairākas sūdzības no Eiropas parlamenta deputātiem. Par to, kā šī iecelšana tā bija notikusi, ir svarīgi norādīt, ka mēs nevērsām uzmanību uz to, uh, E, kurš cilvēks konkrēti bija šajā matā nonācis, bet kā komisija bija strādājusi konkrēti šo jautājumu. Mēs atradām četras um, sliktas pārvaldības um, faktus šajā iecelšanā, un attiecībā uz nākamā ģenerālsekretāra iecelšanu mēs uh, uh, iete, izteicām ieteikumus. Komisija to norādīja mūsu prie, priekšlikumus, bet būs jauns ģenerālsekretārs, un redzēsim, kā šajā gadījumā notiks iecelšana. Uh, Mēs ceram, ka būs e, gal galā pozitīva reakcija uz mūsu izteiktajām rekomendācijām. Strateģiskais darbs 2018. gadā, es par to esmu jau iepriekš runājis. E, e, ļoti bieži mūsu izmeklēšanas ir nevis ar to domu, ka mēs gribam būt kritiski, bet ka mēs gribam palīdzēt. Piemēram, mēs varam komisijai vai citai institūcijai vai aģentūrai piedāvā citu veidu, kā risināt problēmu, ar kuru viņi nav eh, spējuši tikt galā. Mm, komisija ir bijusi daudzos gadījumos ļoti pateicīga par mūsu paveikto darbu, par to, kā mēs esam palīdzējuši viņiem problēmas risināt. Lūk, eh, mūsu strateģiskais darbs 2018. gadā eh, šis izaicinājums ar Eh, amatpersonām, kuras ir strādājuši ar ļoti svarīgiem jautājumiem, eh, un pēc tam viņi strādā privātajā jomā, bet šeit eh, it kā tā nav problēma, bet nedrīkst būt interešu konflikts. Citi gādījumi par medicīnas jomā, es e darbs ar struktūru fondiem, kas ir ļoti svarīgs dalību valstīm. Uh, Un visbeidzot, Brexit, eh, eh, mēs vēlējāmies gādāt par caurspīdīgumu vismaz ēst pusē eh, par šo jautājumu. Varbūt lielākā izmeklēšana, kuru esam beiguši pēdējo gadu gaitā, ir saistīta ar padomes atbildīgumu vai atskaitīšanos. Tas ir saistīts ar pilsoņu iesaisti Eiropas Savienības demokrātiskajā darbā dzīvē, tā teikt, ar iespēju to ietekmēt, tāpat kā viņi to dara savās dalību valstīs, izcelsmes valstīs. Mēs tātad sekojam tam, cik lielā mērā padome um, savā likumdošanas darbā ievērā šo caurspīdīgumu, un mēs tā ļoti rūpīgi izpētījām, var teikt, pat izķidājām dažādas dokumentu paketes. Uh, Un e, mēs nu dien arī atradām e, slītas pārvaldības piemērs attiecībā uz sorspīdīgumu un es sagatavojām e, rekomendācijas, kā varētu lietas labot, piemēram, dalību valstu nostāju um, protokolēšanu. Tas nav obligāti varbūt jāpublicē vienmēr, bet vismaz jāpieprotokolē. Arī gādāt par to, lai katrs dokuments tiktu uh, pienācīgi e, klasificēts, e, dažkārt e, ir nepamatota klasifikācija, kā ierobežot saprites dokumentam. Un mēs tā tad esam sagatavojuši arī īpašu ziņojumu parlamentā pagājušā gada maijā. Mēs saņemām milzu atbalstu no parlamenta par to, mums bija arī no nacionālajiem parlamentiem atbalsts par to, un daudzi Eh, dokumenti šajā sakarā tikuši sagatavot. Eh, šomēnes vēl tikšos ar Nīderlandes ārlietu ministru šajā jautājumā, un, protams, eh, arī Somijas ES prezidentūrai, ES padoms prezidentūrai varētu būt savu lomu spēlēm šajā sakarā. Mūsu doma ar šo ziņojumu bija vismaz mazināt eh, šo eh, negatīvo kultūru, vainot Eiropas eh, Savienībai Briseli, kur cilvēki nesaprot savus nacionālo orgānu kā līdz likumdevēja lomu, un nevis vainot tātad visā Eiropas Savienību, kur tas arī nemaz nav viņa kompetencijas bieži. Cit mūsu darba svarīga daļa ir bijis uh, ES ombudu eh, vai tiesību sargu, jeb tiesību sargu tīklus. Mēs tiekamies reizi gadā Briselē, eh, tiek sarīkots seminārs daudzi ombudiem, daudziem ombudiem. Tas paver iespēju arī es amatpersonam tikties. Mēs eh, cits citu tam palīdzam, nosūtam lietas uh, nacionālajiem ombudiem, kur ir viņa kompetenci jautājumi, kā arī otrādi nacionālajiem ombudi nosūta Eiropas ombudam lietas, eh, kas vairāk attiec uz mūsu uh, darbu. Mēs arī paralēli spēj, uh, dažreiz izmeklējam lietas, ja tas šķiet nepieciešami un vajadzīgi. Lūk, mūsu pēdējā darba viens fotouzņēmums šajā sakarā. Un Arī šeit viena bilde, eh, tātad mēs esam saņemuši eh, apbalvojumu par labu administrāciju, mēs tātad cenšamies, eh, vai mēs tādu izdevām, un mēs tātad pozitīvā veidā vēlamies arī stimulēt iestādes izcelt, publicēt to, kur ir laba prakse, uh, Mums bija šāda ceremonija, e, tas bija patīkams pasākums, un mēs daudzām aģentūram un komisijai piešķīrām šādas balvas. Tas bija ļoti patīkams mūsu darba tāds uh, pasākums. Līdz ar to arī beidz savu prezentāciju. Paldies! Paldies, e, Aurelijas kundze, par jūsu prezentāciju, par jūsu ikgadēju ziņojumu. Vai kādam deputātam būtu kas sakāms? Auganes kundze. Paldies, priekšsādātāji. Liels paldies, ka esat ieradusies pie mums. Liels paldies arī jums par darbu. Patiešām abrīnojami, cik daudz jūs esat paveikusi. Dažkārt varbūt mēs esam mazliet vīlušies par rezultātiem, un te nav runa par jūsu darbu, bet gan par to, cik sarežģīti ir panākt rezultātus. Gribēju runāt par diviem galvenajiem jautājumiem. Manuprāt, mēs vēl ar vienu neesam atrasinājuši interešu konflikta jautājumu. Protams, es eh, nevēlos šeit vainot nevienu no savas partijas, bet eh, dažkārt eh, varbūt tiek sajauks tas viss ar parlamentāriešu interesēm. Galu galā interešu konflikts ir jārisina vienalga, vai te ir runa par mm, cilvēku izraisītām problēmām vai arī tiesību izraisītām problēmām. Ir ļoti viegli pateikt, ka pastāv interešu konflikts, bet vismaz manā valstī, un es domāju, ka tāpat notiek arī citās valstīs, uh, īsti netiek saprasts, kas tad īsti ir šis interešu konflikts un ka tādam vispār nevajadzētu pastāvēt. Es domāju, ka mums vēl ar vienu ir daudz eh, darāmā šajā jautājumā. Mums ir jānodrošina labāka administrācija. Un tagad, protams, par caurredzamību. Pie šī jautājuma mēs atgriežamies eh, ļoti bieži. Es eh, biju referente no zaļo vidus par uh, šo atbildi, ko mēs bieži vien saņemam no AFCO komitejas, um, un to laiku mēs jums sniedzām pilnu atbalstu. Tad, kad es saņemu atbildes no valdībām, tā skaitā arī no savas, no Dānijas valdības, tad bieži vien tiek minēts, jā, mums ir vajadzīgs vairāk caurdzmības, un tas arī ir viss. Bet jūsu ziņojumā jūs ļoti skaidri norādījāt, ka šogad uh, Eiropas eh, Savienības eh, pārskati, un šeit nav runa par eh, nevalstiskām organizācijām, tātad ir runa par starptautiskām organizācijām, par diplomātiem, tātad te ir runa par Eiropas Savienības likumdevē institūcijām. Protams, ka nacionālajiem parlamentiem un arī nacionālajai presē ir tiesības sekot līdzi tām, ko dara viņu pašu valdības. Uh, Uzskatu, ka tas ir mūsu kopīgais izaicinājums. Mums ir jāsaprot, ka ārlietu departamentiem ir tāda kultūra, viņiem nepatīk šāda veida izturēšanās. Jūs esat mm, jau pieredzējusi, ka, ka viņi, viņiem patīk eh, strādāt eh, noslēpumaini šādā noslēpumainības gaisotnē. Mēs gadiem ilgi sakām, ka mums ir vajadzīga lielāka caurdzamība. Mums vienkārši vajadzētu nodrošināt to, ka tas, kas ir iekļauts darba kārtībā un tas, kas pēc tam parādās protokolā, lai tas viss būtu redzams, tātad kā kura delegācija darbojās, ko viņi nolēma un tā tālāk. Uh, Tas ļautu nodrošināt labāku atbildīgumu visā Eiropas Savienībā. Tas pats attiecas arī uz padomi. Es vēlējos to šeit uzsvērt, tāpēc, ka uzskatu, ka mēs vēl ar vien no tā ciešam. Šķiet, ka arī pašā parlamentā mēs to neustveram nopietni. Šeit ir parādījies tāds reāls demokrātijas deficīts. Eiropā. Mēs nespējam izsekot līdzi padomas darbam. Nezinu īsti, ko mums vajadzētu iesākt, bet mums noteikti vajadzētu būt stingrākiem. Ja padome visu laiku atteiksies to risināt, varbūt pastāv iespēja iesūdzēt viņus tiesā. Jūs pati atsaucāties nevis uz kaut kādiem tiesību aktiem, bet gan tieši uz līgumu. Jūs teicāt, ka te ir runa par līguma pamatprincipu pārkāpumiem. Par to vajadzētu atgādināt. Šeit nav runa par to, kā mēs interpretējam 1049 par kaut kādiem izņēmumiem vai kaut ko tam līdzīgu. Te ir runa par pamatlietām. Jā, iespējams, ka jums būtu sarežģīti mums pamācīt, kā tieši rīkoties, bet mums noteikti kaut kas būtu jādara. Galu galā jūs šeit mums sakāt, ka tas ir līguma pārkāpums, un tad mēs neko nedarām lietas labā. Priekšādātāja Aukenis kundze mums ir arī citi deputāti, kas ir pieteikušies runāt. Paldies! Pēters Jārs! Man ir eh, seši punkti pierakstīti šeit lapiņā. Ja pirmkārtām es gribēju apsveikt eh, tiesības sārdzību par viņas darbu, un es priecājos, ka mēs turpināsim sadarboties lūgumrakstu komitejā. Es uzskatu, ka sadarbība no abām pusēm ir bijusi ļoti rezultatīva. Otrais, vai mums vispār ir vajadzīga tiesības sārdze Eiropā? Viennozīmīgi jā, to jūsu darbs arī pierāda. Ir ārkārtīgi daudz dažādu sūdzību, daudz cilvēku vēršas pie jums, un galu galā tas arī atbilst demokrātijas principiem. Šeit eh, ir jānodrošina eh, kontrole, lai mēs varētu virzīt uz priekšu sabiedrības darbu. Aukanis kundze jau norādīja, ka eh, dažkārt jūs ciešat no caurzmības trūkuma padomē. Šeit noteikti vajadzētu strādāt tālāk. Es arī uzskatu, ka padome ir necauredzama. Piemēram, Vācijā mums bija ļoti liels problēmas ar datu pamatregulas ieviešanu, un uh, sabiedrībā tika uh, runāts, ka vainojama ir Brisele, bet galā Vācija tam visam piekrita padomē un īstenībā to visu arī virzīja uz priekšu. Tieši tāpēc ārzemība padomē ir vajadzīga. Tas, ka par to tiek runāts un ka padome šeit nejūtas īsti labi uzklausot šādas runas, ir tikai pareizi, un mums vajadzētu turpināt to darīt. Parlaments šeit ir labs piemērs. Mums ir caurdzmība, protams, mums ir arī slēgtas telpas, un mēs varbūt varētu padomi mācīties no parlamenta. To jau pateicu. Un tagad pēdējais punkts. Es gribētu Orailijas kundzei un arī pārējiem kandidātiem vēlēt daudz veiksmes eh, vēlēšanās, kas ir paredzētas decembrī. Un vēlreiz liels paldies jums! Paldies, Kirtons kundze! Paldies! Paldies, Emīlija, par sagatavoto ziņojumu, paldies arī par jūsu darbu tiesības sargāmatā. Es eh, piekrītu Pēteram, ka jūsu un arī jūsu dienesta paveiktais darbs norāda uz to, cik svarīgs tiesības sarga birojas ir Eiropas pilsoņiem. Šeit mums ir ļoti svarīgi paskatīties kritiski uz to, kā administrācija, administrācija Eiropā darbojas. Pirmais punkts, mm, protams, runāšu par Brexitu. Mm, arī no Britu sabiedrības puses tika skatīts ļoti pozitīvi tas, ka Eiropas Savienības puse Brexita sarunās bija ļoti cauredzama. Un te bija jūtams ļoti liels kontrasts, tāpēc, ka Britu valdības stratēģija un tas, kā viņi gatavojās, bija sabiedrībai pilnīgi neredzami. Tas attiecās arī uz izstāšanos bez vienošanās. Uh, Tātad eh, te ir runa par ārkārtas plāniem, par eh, scenāriju veidošanu. Tas viss no Eiropas puses bija sabiedrībai pieejams. Sabiedrība ir prasījusi lielāku caurdzamību, un tāpat arī mēs varējām redzēt, ka Mišela Barņē un viņa komandas darbs bija ļoti caurdzams un ļoti uzteicams. Brītu civildienestā ir apmēram 170 dažādi kanāli, kur tiek strādāts pie uh, izstāšanās bez vienošanās un netiek uh, iesniegt sabiedrībai pilnīgi nekādi dokumenti. Es uh, gribētu zināt, ko dara tiesību sarga birojas, lai nodrošinātu paraugu prakses apmaiņu šajos jautājumos. Un tagad par Margaretas teikto par padomas caurdzamību. Mēs pašlaik piedzīvojam rezultātus tam, ka desmitiem gadus ilgi ir pieņemti lēmumi Briselē, un Brexit referenduma lēmums bija atkarīgs no dezinformācijas un no tā, ka trūka informācijas par to, kas notiek padomē. 95% no gadījumiem padomes lēmumus akceptēja arī Lielbritānijas valdība. Tieši tāpēc eh, padomas caurdzmība man ir absolūti neatsverama daļa tālākā projekta, Eiropas projekta mm, turpināšanai. Mums ir jāsaprot, ka padome pati sevi apdraud, nerīkojoties. Es uzklausīju Margaretas teikto, un, protams, ka mums nākotnē vajadzētu arī runāt par to, kā rīkoties tālāk, ja padome neko nedarīs? Vai tiesības sārgu tīkls ir rīks, kas varētu nodrošināt sabiedrības kustību, lai varētu panākt, ka valdības pieprasa caurdzamību padomē? Es eh, gribēju jautāt, tāpēc, ka jūs prezentējāt divus slaidus par uh, ombudu tīklu, bet eh, neparādījās īsti saiknes starp abiem šiem slaidiem. Es gribētu jautāt eh, par to, varbūt jūs varētu sniegt sīkāku informāciju. Evī kundze. Paldies, priekšādātāji. Labrīt, tiesības ārdzes kundze. Es vēlētos jūs apsveikt attiecībā uz sagatavoto ziņojumu, kā vienmēr tas ir ļoti skaidrs atspoguļojums tam, uh, kas tieši Eiropas institūcijās būtu jālabo tā, lai Eiropa varētu patiešām kalpot saviem pilsoņiem. Jūsu darbs aizstāvot Eiropas pilsoņu tiesības ir priekšzīmīgs. Es šeit atsaucos arī uz iepriekšējo trīs gadu sagatavotiem ziņojumiem, un to šo ziņojumu salīdzinot, es varu šeit konstatēt arī tādu negatīvu tendenci. Es redzu, ka komisija ir vajadzīgs arvien vairāk laika uh, jūsu rekomendāciju izskatīšanai un piemērošanai. Jau iepriekšējos gados jūs pieminējāt šo punktu, bet es gribēju to vēlreiz uzsvērt. Dažos no gadījumiem, kur jūs rīkojāties, uh, Diemžēl no komisijas nav sagaidīta nekāda atbilde, vismaz nekāda skaidra atbilde, jo īpaši gribu šeit pieminēt Salmāra skandālu, kur komisija neievēroja jūsu rekomendācijas par to, ka vajadzētu nodrošināt jaunu nozīmēšanas procedūru tā, lai daudz labāk tiktu ievēroti ētikas noteikumi un arī tiesiskuma prasības. Tāpat arī ir bijuši daudzi citi caurdzamības pārkāpumi attiecībā uz to, kā komisija sadarbojas ar privātās sektora lobbyiem. Mēs, diemžēl, esam pārāk bieži konstatējuši to, ka tiek atteikta piekļuve dokumentiem. Uh, pilsoņi nevar piekļūt dokumentiem. Uzskatu, ka šeit būtu vajadzīga lielāka publicitāte. Ceru, ka Eiropas komisija izvēlēsies jaunu pieju attiecībā uz ētikas un caursmības standartiem. Ko jūs sagaidāt no parlamenta? Kā parlaments varētu palīdzēt jūsu darbā, lai nodrošinātu to, ka rekomendācijas ir saistošākas, spēcīgākas un ka tās patiešām tiek eh, ievērotas. Jūs, jo īpaši šogad esat strādājusi pie caurzmības padomē, mums noteikti vajadzētu šeit darīt vairāk, mums ir jāsniedz atbildi pilsoņiem. Kā parlaments jums varētu palīdzēt un kādu atbalstu tas varētu sniegt? Nākamā runātāja Bedrenes kundze. Lielas paldies, Esības Edzes kundze, es pateicos par jūsu ziņojumu un arī par jūsu paveikto darbu. Jūsu loma Eiropas Savienībā ir neatsverama, ja jūs stiprināt saiknis ar pilsoņiem un mūsu institūcijām. Jūs eh, pieminējāt, ka 85% no jūsu rekomendācijām seko kāda darbība, tātad, protams, šeit vēl ir panākams progress. Mani kolēģi jau izteicās par caurdzmību, bet ko tieši mēs varētu darīt, lai varētu uzlabot caurdzmību padomē? Tāpat arī es gribētu zināt, ko jūs eh, iepriekšējā sasaukuma laikā vēlētos izcelt kā savu lielāko veiksmi, un otra, mm, otra jautājuma puse, ar kādām vislielākajām problēmām jūs saskārāties iepriekšējā sasaukumā. Tāpat arī, protams, gribu jautāt, kā lūgumrakstu komiteja parlamentā varētu sniegt jūs atbalstu jūsu darbā. Cik laika man ir atbildēt? 30 sekundes? Nē, nē, 2 minūtes. Mums ir laiks līdz 12. Lielas paldies! Lielas paldies par uzdotajiem jautājumiem un uh, izteiktajiem komentāriem. Tagad īsi iziešu tiem cauri. Jā, Aukenis kundze, patiešām interešu konflikta jautājums parādās atkal un atkal. Es uzskatu, ka tas ir saistīts ar kultūru un kultūru mainīt uh, var tikai ļoti lēni, un tas arī tiek darīts. Bet es uzskatu, ka šeit ir vajadzīga tāda spēku koalīcija, lai to varētu panākt. Tad parlaments to ir paveicis, arī mēs kaut ko darām, arī komisija lēnām virzās uz priekšu. Es domāju, ka progress nāk, bet lēnu. Jāra kungs un arī Aukenis kundze runāja par padomi, tāpat arī Kirtons Tārlīngas kundze to pieminēja. Jā, Es tikos ar Somijas Eiropas lietu ministru, lai jautātu, kā tas virzās uz priekšu padomē un ko Somijas prezidentūra ir ieplānojusi iesākt. Viņi ir atzinuši izaicinājumus, bet arī viņi man jautāja, kādus argumentus šeit varētu izmantot. Jūs jau šeit pieminējāt ļoti daudzus argumentus, proti Brexits Eh, to izraisīja tieši informācijas trūkums Britu sabiedrībā, un eh, šis vakums tika aizpildīts ar nepareizu informāciju, un mēs redzam, kādas tam bija sekas. Bet, protams, ka tas saistās arī ar tādu vienkārši demokrātisku leģitimitāti, un tieši šādus argumentus mums vajadzētu izmantot. Cilvēkiem ir tiesības piedalīties, un viņiem vajadzētu ļaut piedalīties Eiropas Savienības demokrātijas dzīvē, tieši tāpat kā viņi to dara dalību valstīs. Eiropas eh, ombudu tīkls un tā saikne ar Brexitu. Šeit, jo īpašu varu pieminēt Britu un Spāņu ombudus, ļoti daudzi Spāņi dzīvo Lielbritānijā un ļoti daudz Briti dzīvo Spānijā. Un, protams, mēs esam apņēmības pilni sadarboties pēc Brexita, lai mīkstinātu sekas pilsoņiem, kas e, dzīvo attiecīgajās valstīs. Šī ideja, ka tīkls tiek izmantots kā rīks padomjas caurdzamības veicināšanai, patiešām ir lieliska. Liels paldies jums par to. Evī kundze, attiecībā uz Selmāra gadījumu, ģenerālsekretāra lieta, viņi uh, izskatīja šo rekomendāciju, un viņa atbilde bija nē, tātad viņa vienkārši to ignorēja. Uzskatu, ka pats svarīgākais jautājums, kāpēc tas bija tik problemātiski, ir tas, ka šeit vairs nebija runa par neitrālu administratīvu teritoriju. Mēs iegājām jau politiskākā teritorijā, un tad, kad kaut kas tāds notiek, tad mēs saskaramies ar grūtībām. Taču es esmu nelabojama optimiste. Uh, Es eh, ceru, ka pēc eh, jaunās komisijas sastādīšanas un pēc jaunā ģenerālsekretāra ievēlēšanas, ņemot vērā to, ko saka Fonderlainas kundze, uzrunājot eh, parlamentu īsi pirms ievēlēšanas priekšsādātājas amatā, es patiešām viņai ticu. Viņa varbūt ne, nerunāja konkrēti par šo jautājumu, bet viņa runāja par caurdzmību vispārīgāk. Liels paldies! deputātiem par komentāriem. Es esmu apņēmības pilna rīkoties eh, un darīt to, ko es eh, teicu pirms diviem gadiem. Mēs vēlamies, lai mūsu iestāde kļūtu redzamāka un efektīvāka. Šeit pierādījumi ir tie, kā mēs saņemam arvien vairāk sūdzību, un arī tas, ka tiek saņemtas sūdzības, kas ir ļoti svarīgas visai sabiedrībai. Kad mēs mēģinam šīs sūdzības atrisināt, tad eh, rezultātā to jūt visa sabiedrība. Tāpat arī mums ir jāsaprot, ka parlamenta atbalsts un sadarbība ar šo komiteju arī ir ļoti svarīga, un pateicoties tām mēs varēsim virzīt uz priekšu mūsu darbu. Paldies! Liels paldies!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 Tas būs pirmais lūguma raksts, ko izskatām 0596 2018 Mara organizācija Spānijas eh, asociācijas AP AEPCCE e ir atbilstošais saīsinājums un runa ir par eh, meteoroloģiskiem mērījumiem un elektromagnētiskiem laukiem. Vārds lūgumraksta iesniedzējiem. Tātad mēs gribam teikt pāris vārdus par mūsu lūgumrakstu. Runātāji pārtrauc. Priekšsādātāji lūdz klusumu zālē. Un tie, kas vēlas um, iziet, lūdzu, dariet tā, taču lūdzu, respektējiet klātesošies un darot to klusu. Runātājs turpina. Tā tad mēs esam pilsoniska apvienība, Un vēlamies vērsties pie tiem, kas pat labam cieš vai ko skar dažādi apstākļi. Mēs vēlamies vērsties arī pie mūsu kolēģiem. Un īpaši zinātniekiem, kas ir pievērsušies šim jautājumam. Elektromagnētisko impulsu apdraudējums ir ļoti e, sarežģīts un e, dažāds. No vienas puses tie ir dabīgi impulsi, un no otras puses ļoti spēcīgi iznīcinoši uh, ieroči. Tie var tikt izmantoti terorisma uh, uzbrukumiem un karagadījumos. Uh, Tas ir ļoti sarežģīts izaicinājums piecās minūtēs izskaidrot situāciju, taču mēģināšu. Tātad MEP ir ļoti ātras iedarbības instruments. Tas darbojas balstoties uz elektromagnētisko impulsu iedarbību. Un gribu uzsvērt to, ka Eiropas Savienībā Pietrūkst sadarbības un civilās aizsardzības sadarbības šādu elektromagnētisku impulsu pielietošanas iespējamības gadījumā. Ir atsevišķas saules aktivitātes iespējas un noteiktās stundās pirms šādiem notikumiem būtu jāatšķir, vai tas ir tāds mākslīgi radīts uh, fenomens vai tikai pāris minūtes ilgstoši. Un, ja ir neilgs iedarbības laiks, tad arī ir nelielas iespējas iedarboties. Zinātniskie pētījumi, kādi ir veikti pat labāk, ir labi, taču civilā uh, aizsardzība uh, un mūsu struktūra aizstā, uh, aizsardzība nav aizvietojuma. Un tas ir tas, ko mēs prasam. Tātad mēs prasam uzmanību šim jautājumam. Un otrs jautājums. Mēs Eiropā atpaliekam aptuveni desmit gadus attiecībā uz šo risku uh, preventīvu novērtēšanu. Kopš 2001. gada ASV kongresā ir atbilstoša komiteja un kopš 2009. gada apvienotajā karalistē. Līdz ar to, nu, praktiski 10 vai 20 gadi ja, esam šādu termiņu jau neko nedarījuši. Uh, un šis fenomens nemaz nav definēts. ASV 2013. gadā vienā štatā tika pieņemts likums reglamenta 97. pantu vēlos pieminēt, un tur tiek pilnīgi skaidri pateikts, kas ir jādara tādu būtiski spēcīgu infrastruktūras aizsardzības jautājumos, saskaroties ar elektromagniskiem impulsiem. Un Eiropā nav nekā. Ko tad mūsu uh, uh, struktūras dara saskaroties ar šādu um, impulsu? Neko. Apvienotajā karalistē 2015. gadā tika izstrādāta kopēja nacionāla stratēģija attiecībā uz nacionālo kosmosa klimatu. Un mēs esam šeit, lai prasītu, lai arī Eiropas um, stratēģija tiktu izstrādāta. Uh, Obama 2016. gadā pieņēma uh, likumdošanu Trumpa kungs prezidents uh, 2016. aprīlī mm, jau par to runāja un pievērs uzmanību šiem jautājumiem un aicināja strādāt aģentūras veidē, aktivizējot sadarbību starp uh, aģentūrām un uh, radot uh, um, uh, rīcības plānu. Un Eiropas Savienībā nekas nav darīts. Nav nekāda ne plāna, ne rīcības uh, secības, uh, pilnīgi nekā. Mans nākamais uh, uzstāšanās punkts. Mēs redzam, ka pētī komiteja izrēģējusi mākslīgi izraisīti šādi uh, elektromagnetiskie uh, impulsi, par tiem netiek runāts, tiek pievērst uzmanība dažkārt tikai dabīgi izraisītiem impulsiem, un šādas lielas katastrofas tās jau uh, dažkārt ir, un lielas katastrofas uh, bez pieteikuma uh, da, sākas. Uh, un dažkārt vienkārši politiskās institūcijas nav pievērsušas uzmanību. Uh, Vēlreiz uzsvēršu, kopš 2001. gada ASV šis jautājums tiek risināts. MP, un tas tie ne tikai drošības jautājumi, ir daudz citi uh, jautājumi, uh, kas uh, jāskata ar šo kompleksu kopumā. Tātad pavisam konkrēti. Šeit kartē jūs redzat iespējamo scenāriju, kas notiktu. Uh, teroristiska uzbrukuma gadījumā. Aptuveni desmit valstis eh, tiktu īpaši smagi skartas, rādījos ir ļoti plaši, jūs to redzat, un mēs vēlamies eh, iesniegt lūgumu rakstu, aicinot turpināt izskatīt šo jautājumu par pasaules uh, kosmisko klimatu vēlamos, vēlamos, vēlamies veicināt šādas aizsardzības izstrādi. Runātāju pārtrauc. Priekšsēdājs kundze, jā. Un tagad mums jāuzklājas komisija. Jums pēc tam būs um, vēlreiz laiks uzstāties. Uh, un lūguma uh, rakstiesniedzējs desmit sekundēs vēl uh, turpinās savu uzstāšanos. Proti, Šo apdraudējumu jāietver izstrādātos plānos, jāizstrādā līgums, lai šādi ieroči un tehnoloģijas tiktu aizliegti, un ļoti nozīmīgi ir iestrādāt pārskatīšanas mehānismus. Runātājs uh, turpina lasīt savu tekstu un tiek pārtraukts. Nu, tā tad Paldies vārds komisijai. Un šeit mēs uh, uzklausīsim komisijas teikto. Labdien, priekšsēdājs kundze. Labdien. Komisija uh, pievērš uzmanību meteoroloģiskiem uh, un kosmiskiem jautājumiem, kas skar Eiropas Savienības pilsoņus, un tādēļ 2016. gadā komisija tika aicināta izskatīt šo, šo jautājumu, pievēršoties uh, risinājumiem uh, ietvarā, kas skar uh, kosmostēlpu. Šis jautājums, šis reglaments par to tiek runāts, un pat labam sarunas ir starp parlamentu un a, padomi. Komisija ir iesniegusi jaunu komponenti, ietverot a, kosmos novērošanas mehānismus. A, tiktu a, pētīti a, jautājumi, kas ir saistīti ar riskiem. Tāpat arī ar riskiem, piemēram, sadursmēm starp satelītiem un atkritumiem, kas ir a, atrodami orbītās Komisijas priekšlikums ir izstrādāt ļoti skaidrs uh, pakalpojums, pakalpojums, kas tik būtu pieejami, un lai tos eh, izveidoti, mums ir jāietver šajā sektora nodarbināto un uh, būtiskāko aktieru viedoklis. Stratēģija tiek izstrādāta, nu, piemēram, ekspertīzes centrs. Uh, ko e, izstrādāja ESA sadarbojoties ar dalību valstīm. Tātad mēs varam balstīties uz tiem pētījumiem, kādi jau eksistē, un lai turpinātu pēc iespējas ātri izstrādāt pakalpojumus e, meteoroloģiskai un e, kosmosa novērošanai sadarbība Eiropas līmenī, ja šāds lielāks meteoroloģisks kosmosa notikums tiktu novērots, tad tas varētu tikt skatīts saistot cilvēks aizsardzības noteikums ar meteoroloģisko kosmosa pakalpojumu atziņām to apvienojot darbi tiek veikti un piedāvātie uh, pakalpojumi atbilst uh, domai, ka dalību valstīm vajadzētu rīkoties uh, atbilstoši vienot un koordināti, un šāda koordinācija būtu izstrādāta. Civilā aizsardzība Eiropas uh, līmenī par to uh, runā strikti un pilnīgi noteikti ievērojot subsidiaritātes principus. Un tieši tagad strādājam pie regulējuma. Uh, un šie jautājumi par um, meteoroloģisko kosmosu jautājumu ir skatīti sadarbībā ar uh, komisiju, parlamentu un uh, padomu. 13. martā pagājušajā gadā jau sākām šo darbu, kas nozīmē, ka nu, komisijas priekšlikums tiek skatīts un uh, tam tiek pievērsta uzmanība. Un pēdējā piezīme. Uh, jāsaka arī, ka uh, sadarbība ir bijusi ierobežota arī tādēļ, ka a, novērošanas budžets ir bijis ievēr, ierobežots. Taču komisija ir pievērsus uzmanību šim ļoti nozīmīgajam jautājumam un a, turpinās darboties arī a, nākotnē. Paldies! Tagad uzklausīsim deputātu viedokli viedokli. Um, deputāti varēs uzstāties tautas partijas vārdā. Lūdzu. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, un uh, mēs esam uh, šeit pievērsuši uzmanību šiem meteoroloģiskajiem uh, kosmosa notikumiem. Pieprasījums ir uh, ļoti skaidrs, nozīmīgs. Saules uh, erupcijas un citi. Uh, meteoroloģiskie fenomeni var ietekmēt mūsu pilsoņus, elektromagnētiskos laukus, gan tuvu zemē, gan arī kosmosā. Man liekas, kā Rijas kungs, jūsu bažas ir nozīmīgas, ir nepieciešami papildus ieguldījumi. Taču tas nozīmē, ka a, labāk jābūt informētiem par šiem fenomeniem un notikumiem, Tādēļ aktīvi aicinam pētniecību un zinātni pievērsties šiem jautājumiem. Jau vairāk nekā desmit tā, projekti ir finansēti gan prognozēšanas, gan izskatīšanas jomā, un pagājuši, kad komisija strādāju pie šī jautājuma un aicinu komisiju informēt mūsu komiteju par to, kādi tieši projekti ir izvēlēti. Tagad par likumdošanu. Likumdošana attiecībā uz kosmosa telpu ļautu virzīties uz priekšu meteoroloģijas un kosmosa jomas novērošanā no vienas puses, un no otras ļautu ātri uh, izvēlēties operacionālos uh, pakalpojumu sniedzējus tajā uh, brīdī, kad mēs uh, runājam un uh, mēģinam aizstāvēt uh, patērētāju instrumentus. Likumdošana vēl nav pieņemta, tādēļ aicinu mūsu komiteju uh, šo pieprasījumu atstāt atklātu un aicinu informēt mūs par visām a, jaunajām iniciatīvām šajā kontekstā. Paldies! Paldies! Mums vairs nav tik ļoti daudz laika, tik ļoti daudz kolēģi nav. Tad nu, varbūt spēsim izskatīt šo jautājumu. Došu vārdu vēlreiz lūgumraksta iesniedzējam Rodrīgas kungam. Man bija nedaudz jāsaīsina jūsu uzstāšanās laiks iepriekš, un ir nozīmīgi ievērot laika limits, taču mums vēl pat labam ir nedaudz laika, tādēļ varēsiet 4-5 minūtes vēl uzstāties. Lūdzu! Jā, paldies, priekšsēdas kundze. M mēs esam organizācija, kas aizsargā cilvēktiesības, pilsoņtiesības un civilās aizsardzības organizācija Civilā aizsardzība. E, tā ir mūsu specialitāte. Mēs esam strādājuši šajā jomā desmit gadus, bet mēs esam e, iekavējuši 20 gadus e, kosmosa meteoroloģiju. Tehnoloģijas, kas mums ir šodien, neļauj mums izdarīt labas prognozes, kamēr prognoze uh, ir gatavi, ir jau par vēlu. Ja eh, raugamies uz datiem no apvienotās karalists, tad redzam, ka tikai 5 līdz 12 procenti eh, precizitāte ir eh, prognozēm, un tas ietver sevi riskus. Situācija jālabo. Ja ir Eh, risks vairāk kā 1% un ir stipri vairāk, eh, tad būtu nepieciešama rīcība. Apvienotā Karlīst un AES ir sagatavojuši ziņojums par šo problēmu, tas ir ietverts lietas eh, mūsu lūgumrakstu materiālos, un apvienotā, es atceros, Savienotās valstis tātad ir konstatējuši šajā ziņojumā, ka tiešām pastāv lieli riski, tie parādas cikliski. ASV ir to atzinusi un e, ir konstatējis, ka varētu būt daudz mazāk e, nelaimju, ja mēs labāk sagatavotos e, Eh, laika apstākļiem. Tas ir norādīts arī 53. lapusē 2019. Eh, gada augusta ziņojumā ASV eh, kodola enerģijas iestāde ir atzinusi, ka ASV kodola spēkstacijām ir vairāk dīzeļu piegādes nepieciešams, pat laban uh, E, ir nepietiekami, e, nepietiekamā daudzumā dīzels pieejams šīm spēkstacijām, jo e, pretējā gadījumā pastāv risks, ka dzēsēšanas iekārts varētu nedarboties spēkstacijās. Šādi riski pastāv, bet daļai tie varētu palīdzēt mums nonākt pie risinājumiem. Proti, ja mēs pieņemtu konkrētus plānus, uh, E, kā aizsardzības pasākums īstenot krīzes apstākļos. Ja mums šāda plāna nav, Eiropas Savienībā e, kodols spēks sacījām, kā rēģēt uz ekstremāliem ekstro, elektromagnetiskiem apstākļiem, vai izraisītājs būtu dabisks vai e, cilvēku izraisīts, tad mēs sevi pakļaujam nevajadzīgam riskam. Uh, E, tādēļ mums jāmeklē risinājumi e, šai problēmai, bet, lai tas notiktu, komisijai ir jādara tas, ko dara pat labā ASV valdība. Mēs esam ļoti nobežījušies. Problēma ir ļoti nopietna. E, sabiedrībai ir jātiek informētai par to. Tas, kas notiek, dara mūs tiešām bažīgus. Ja būtu šāds atgadījums, par kur mēs runājam, tad būtu tikai 18 stundas reaģēt. Mums jāsaprot šeit eh, riska līmenis, par kuru mēs runājam. Ja mēs gribam eh, pieņemt racionālu, gudru reakciju, nodrošinot Eiropas pilsoņu drošību, eh, tad mums ir tagad jārīkojas. Mēs prasām neko citu kā to, lai es rīkotos aptuveni līdzīgi, kā to pat labam dara ASV. Mēs prasām izstrādātēju stratēģiju tāpat kā, eh, vai līdzīgi kāda ASV tika pirms četriem gadiem pieņemta. Tas ir viss, ko mēs prasām. Sargāties pilsoņus, ja uzbrukums notiktu, piemēram, teroristu uzbrukums Ir simtiem teroristu grupas, kas cenšas kodoli ieročus dabūt savā rīcībā. Par to esam runājuši daudz. Tad viņi neiznīcinās pilsētu, bet viņi mēģinās uz maža, maza raķešu palaidēju to ie, iedabūt starptautiskos ūdeņos. Udze, uzšaut 200 jūdžu augstumā, un tad viņi sasniegs milzu elektroapgādes piegāžu e, iztrūkums. Mēs neesam gatavi šādam scenārijam. Mēs uzskatām, ka jums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, ir jāzina patiesība. Lūdzu, aplūkojiet e, dokumentāciju, kuras e, esam iesnieguši. Jaunākā dokumentācija tikai desmit dienu veca šai informācijai būtu jādara mūs ļoti bažīgiem. Jā, paldies. Um, Eiropas uh, parlaments ir saņēmis, mūsu komiteja ir saņēmusi jūsu lūgumu rakstu, mēs piedāvāsim to mm, saglabāt atvērtu, mēs gaidīsim er, er, kosmosa regulas pieņemšanu Un tad arī mēs varēsim redzēt, vai e, šeit ir pienācīgi pasākumi pieņemti. Un mēs arī prasīsim um, turēt mūsu lietas kursā par visām iniciatīvām šajā jomā. Līdz ar to šis lūgumraksts būtu izskatīts un arī mūsu e, lūgumrakstā komitejas rīta darbs atgriezīsimies uh, 14.30 eh, turpināsim tad darbu. Paldies jums visiem un arī eh, lūgumraksta iesniedzējiem.